šim mēs neesam saņēmuši konkrētus pierādījumus par to, ka TFTP nolīgums būtu ticis pārkāpts, un tādēļ mēs šobrīd gribam apturēt SWIFT nolīguma darbību. Paldies! Tātad diskusija par šo jautājumu ir pabeigta un atgādināšu, ka par attiecīgo rezolūciju tiks balsots 2. oktobra plenāra sesijā. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tā tad jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Tiesība aizsardzības iestāžu pārobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā. Un tagad vārds jautājumu uzdevējam, Agilāra kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Es domāju, ka mēs visi esam vienasprātis, ka ir svarīgi stiprināt pārobežu sadarbību tieši tiesībēsardzības iestāžu jomā. Ir izveidot vairāki sadarbības tīkli, kas darbojas dalībvalstīs, tur ir dažādi partneri, Un tas ir ļoti apsveicami tādēļ, ka kriminalitāte un noziedzība nepazīst robežas, tā nekoncentrējas konkrētās teritorijās un tam līdzīgi. Šie te sadarbības tīkli līdz šim ir bijuši veiksmīgi instrumenti, lai apmainītos ar informāciju, lai varētu veikt dažādas operatīvās darbības un tam līdzīgi, bet mēs, protams, sastopamies ar lieliem izaicinājumiem šajā jomā. Un jautājums ir par to, kā mēs varētu vēl uzlabot situāciju ar informācijas apmaiņu, lai noziedznieki tiktu pēc iespējas ātrāk notvērti un mūsu iedzīvotāji būtu pēc iespējas labāk aizsargāti. Jā, Eiropas Savienībā jau ir daudz instrumenti, kā apkopot informāciju, kā to apstrādāt, gan tiesības sargājušie iestāžu jomā, gan arī policijas jomā, bet tie ir instrumenti, kuri attīstās ļoti lēnām. Ir arī zināma pārklāšanās, šie instrumenti nevienmēr ir efektīvi, nevienmēr ir caurskatāmi. Ir nepieciešams tāds kopīgs ietvars, lai varētu izvērtēt šo instrumentu darbību, gan katra atsevišķi, gan kopumā mīja darbību. Tādā veidā mēs varētu palielināt savu efektivitāti cīņā pret noziedzību. Jā, tās varētu būt debates par to, kā mēs varam optimizēt savas pūles. Un, protams, ļoti svarīgs šī jautājuma šajā kontekstā ir arī personu datu aizsardzība. ir svarīgi runāt arī par šo datu ticamības pakāpi. Mēs šeit runājam arī par prīmes nolīgumu, kurš tika parakstīts 2008. gadā. Ar šo prīmes nolīgumu tika dota iespēja salīdzināt dažādus datus, piemēram, DNS, kā arī auto reģistrācijas numurus. Šis instruments ir ļoti svarīgs policijas sadarbībā, veicot pārobežu izmeklēšanu, bet mums ir nepieciešams paplašināt prīmas nolīgumu. Prīmas nolīgums toreiz tika noslēgts trešā pīlāra ietvaros un tas nav pakļauts tādai demokrātiskai kontrolē, kā to tagad prasītu Lisabonas nolīgums. Jautājums šobrīd ir tāds, kā komisija grasās šo prīmas nolīgumu pārstrādāt, lai tas atbilstu Lisabonas nolīguma prasībām. Es ļoti priecātos, ja komisija atbildētu šo jautājumu. Thank you very much, <clears throat> Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atvainojos. Ir pagājis jau laiks. Jā, paldies, ka esat pacēluši un uzdevuši šo jautājumu. Jā, informācijas apmaiņa ir ļoti svarīgs jautājums tiesību sargājošo iestāžu sadarbības jomā Eiropas Savienībā. Mēs apsveicam uh, pārmaiņas, ko ir ienesis Lisabonas līgums, piešķirot lielāks pilnvars Eiropas parlamentam, jo tas tiešām uh, Eiropas aktivitātēm šajā jomā piešķir lielāku demokrātijas devu, kas attiec uz e, prīmas jautājumu. E, juridiskajām pamatam esam nolēmuši pagaidām e, nepiešķirt lielākas izmaiņas, jo citādi iztenošanas līmenis būs vēl zemāks un mēs varam pārtraukt visu procesu. Mēs tiešām centīsimies panākt plašāku īstenošanu komisijai šeit nav uh, iespējas izmantot parastos kontrolas instrumentus īstenošā, tas ir ieviešanas perioda laikā un pārējais perioda laikā. Taču pēc tam mums būs iespēja uh, pielietot uh, pārkāpumu procedūru. Mēs esam secinājuši, ka jauni informācijas apmaiņas instrumenti šajā uh, pakāpē nav vajadzīgi. Uh, esošie instrumenti ir jāizmanto labāk un konsekventākā veidā. Esam izstrādājuši virkni rekomendāciju, piemēram, vienošanos par vienu standārtu komunikāciju kanālu, piemēram, Eiropolu izveidot vienotus kontaktpunktus, eh, lai nodrošinātu datu apmaiņai konsekventu pieeju, kā arī pastiprinātu eh, apmaiņu, eh, apmācību Eiropas līmenī, izveidot apmācību sistēmu. Jānodrošina arī augsti datu drošības standarti un debatas par to, kā palielināt efektivitāti šiem instrumentiem lai apmainītos ar informāciju tiesību sargojušu iestāžu starpā. Eh, nu, tas ir eh, mūsu viedoklis, ir atspoguļos mūsu paziņojumā. Labi, ka šīs debatas ir nonākušas politiskā līmenī, gan padomē, gan parlamentā. Mēs vairāk kārt ar ministriem padomē esam par to runājuši un rosinājuši dalību valstis eh, straujāk virzīties priekš ar ieviešanu. Uh, Dātu aizsardzības direktīva attiecībā uz tiesību sargājošo jomu. Arī šeit tiek izstrādāta virkne instrumentu attiecībā uz personas datu aizsardzību, un pēc trīs gadiem tas viss būs spēkā. Tātad tik tālu esam tikuši uz šo brīdi, bet, protams, gaidam arī jūs priekšlikums. Much, speakers... Paldies, un tagad politisko grupu vārdā uzstāsies. Uh, Viezdemēra kā pirmais EPP grupas vārdā. Paldies, priekšsādētāji! Šis ir ļoti uh, e, saulēcīgi uzdots jautājums parobežu noziedzības apkarošana ir ārkārtīgi svarīgs Jautājums mums ir vajadzīga vēl plašāka informācijas apmaiņa, un prīmas uh, lēmums uh, tika mm, parakstīts uh, 2005. gadā, uh, tikai 2008. gadā tas tika pieņemts, tas stājās spēkā, to parakstīja ne visas uh, dalībvalsts uzreiz. Uh, Uh, bet mēs gaidām, ka tas kļūs par patiesu Eiropas mēroga instrumentu. Dažādas aģentūras ar dažādu kompetenci uh, tiesību sargājošajā jomā ir atzīmējušas, uh, ka ir ārkārtīgi daudz divpusēju līgumu, kas ir noslēgušas, ko dalībvalsts ir noslēgušas, ir sirēnas sistēmas, sienas sistēma un mm, dažādi nolīgumi un tīkli un instrumenti, bet tas viss nevienmēr padara informācijas apmaiņas sistēmu Eiropā vienkāršāku. Piekrītu 7. decembra paziņojumā paustajiem nav nepieciešams radīt jaunas datubāzes eh, platformas informācijas apmaiņai, ir labāk jāizmanto jau esošais. Tas ir jādara saprātīgāk, koordinētāk un eh, šiem instrumentiem ir jābūt daļai no Lisabonas līguma, tie ir jāizmanto šajā kontekstā un tiem jābūt pakļautiem parlamenta uzraudzībai. Un Lisabonas līgumam aizstājot trešo pilāru nedrīkst zaudēt uh, sākotnējos prīmas līguma sākotnējo mērķi aizsargāt uh, personiskās dzīves neaizskaramību. Uh, Tātad, eh, ievērojot visas datu aizsardzības normas, jo jebkādi ierobežojumi šajā jomā ir attaisnojami tikai tādā gadījumā, ja tie ir pilnīgi nepieciešami. Un apsveicu jautājumu uzdevēju par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, piekrītu uh, kolēģu iepriekš sniegtiem novērtējumam prīmas nolīgumam. Tas ir svarīgs instruments cīņai ar kriminalitāti un uh, ir ļoti būtisks uh, kritērijs arī attiecīgajām robežu apsardzes un policijas iestādēm. Un, um, Jautājums ir par to, kā tiek sargāti iedzīvotāju dati. Diemžēl prīmas nolīgumā pastāv zināmi trūkumi. Datu aizsardzībai nav skaidri definēts jēdziens personas dati un tā tālāk. Eiropas parlaments to jau savā 2008. gada atzinumā ir norādījis. Un Eiropa un padomas pieņemtā datu aizsardzības konvencija uh, pārredz uh, cilvēku tiesības uz uh, datu dzēšanu, kā arī uh, datu apmaiņu starp uh, attiecīgām iestādēm. Uh, Un um, es vēlētos, lai. Um, lai uh, tiktu uh, īstenot tie mērķi, uh, kas uh, tika noteikti, uh, Eh, laikā, kad eh, bija lemts parakstīt šos eh, prīmas noteikumus vēl pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Paldies Vaidenholzer kungam, kolēģis Šmits, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks jūs šeit redzēt. Eiropas dažādās kriminālās organizācijas eh, ir grūti ierobežot, un tās ļoti labi zina, cik viegli tās var pārkļūt pāri robežām. Mm, svarīgākais, protams, ir darba vietas, bet organizētā noziedzība joprojām ir problēma. Labi, konstruktīvi priekšlikumi par to, kā varētu uzlabot eh, sadarbības ar dažādām eh, valstīm ir laba lieta, bet eh, vispirms mums vajadzētu definēt organizēto nozod, noziedzību, jo par miljoniem un miljoniem un miljoniem tiek tirgot ieroči, cilvēki, eh, narkotikas un tā tālāk. Šīs ir ekonomiskās krīzes laiks, mums ir jānodrošina lai šīs milz naudas summas ieplūstu atpakaļ reālajā ekonomikā. Stokholmas programmai vajadzēja uzlabot sadarbību bez robežu Eiropā. Taču es varu teikt, ka tā tas nav. Manā pašā dzimtajā pilsētā ir problēmas ar uh, informācijas apmaiņu ar citām valstīm. Dažas dalība valstis eh, ļoti negribīgi mm, vēlas dalīties informācijā. Uh, Nu, un kas tad gal galā vinnēs, uh, iegūs tikai krimināli noziedznieki, sliktie puiši. Es domāju, ka šī gadījumā komisija varētu darīt mazāk. Šeit uh, daudz vairāk būtu jādara dalī, dalību valstīm. Uh, Eiropas Savienība nevienmēr var būt risinājums. Mums ir jācenš tomēr eh, strādāt kopā kā dalībvalstīm, lai apturētu noziedzniekus. Proporcionalitāte, integritāte, tās ir labas lietas, bet naivums nav tas, kas mums vajadzīgs. Paldies Šmita kungam Albrekta kungsaļo vārdā. Liels paldies priekšsēdētā komisārs kundze kolēģi. Es gribētu teikt tā, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labāka sadarbība uh, policijas dienas starpā un tiesu uh, starpā, taču mums ir vajadzīgi vienoti standarti, lai būtu labāka sadarbība. Mums ir vajadzīgi kopīgi standarti, tad, kad mēs runājam par datu aizsardzību, tad, kad mēs runājam par procesuālajām tiesībām, tad, kad mēs runājam par uh, pamatprincipiem, par tiesību pamatprincipiem, ko nosaka mūsu konstitūcijas. Nepietiek ar to, ka mēs vienkārši pasakam sastarpēji kopēju standartu atzīšanu. Mums vispirms vajag šos standartus kā tādus, un tad jau mēs varam palīdzēt eh, policijas sadarbībai un tiesu sadarbībai. Mums ir jākoncentrēs uz tām lietām. Uh, kuras veicina sadarbību tiesību sargājošo iestāžu jomā. Nav jēgas tērēt eh, daudz, mm, tātad milzu naudas visādās eh, uzraudzības sistēmās, kuras nav pierādījušas, eh, ka tās ir devušas ieguldījumu samazinot noziedzību. Vajadzētu uh, finansēt uh, izmeklēšanas vienības Eiropolā, arī uh, policijas darba vietējā līmenī, tas būtu pareizais ceļš, bet, diemžēl, dalībvalstis uh, to pašlaik īsti nedara. Bet, nu, cerams, ka situācija uzlabosies un ies pareizajā virzienā Makovejs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Dalībvalstu iestādēm sadarboties, lai cīnītos pret pārobežu noziegumiem, ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams harmonizēt eh, komunikāciju kanāls starp dalībvalstīm. Piekrīt kolēģiem, ka ir vajadzīgi kopīgi standarti visās dalībvalstīs. Kā referente par eiro DAK regulu, es zinu, kā eh, darbojas eh, informācijas apmaiņas instruments starp dalībvalstīm. Eirodak datubāze, tā ir pirkstnospiedumu datubāze. Uh, ļauj piekļuvi eh, šai datubāzei, eh, lai varētu identificēt eh, gan, nodo, gan vainīgās personas, gan noziedzniekus, gan upurus, ja tas ir nepieciešams lietas izmeklēšanā. bet ir eh, arī cilvēki, kas ar viltotām identitātēm iekļūst Eiropas Savienībā, eh, un tādēļ viņu identificēšanai eh, šādas datubāzes kā Eirodak ir ļoti svarīgi. Bet bet uh, ir grūti piekļūt uh, šīs datubāzes datiem, ja netiek izmantota brumdatu bāze, kur darbo šobrīd tikai 11 uh, dalībvalstīs. Tātad dalībvalsts, kurām vēl ir e, e, jāievieš prīms e, lēmums un Eiropas komisijas normas, noteikti palīdzēs noziedzības apkarošanā Eiropā. Paldies! Tālāk vārds Romero Lopes skundzei. Voorzitter, dank u zeer. Als er. Uh... Paldies, priekšsēdētāji! Ja Eiropā ir kāda joma, kurā patiešām ir svarīgas atvērtas robežas un brīva persona kustība, tad tā ir organizētā noziedzība. Ja mēs paraudzīsimies, kas šobrīd notiek uh, Eiropā un manā valstī, Nīderlandē, uh, Es domāju, nebūtu grūti secināt, ka mēs dažos jautājumos esam bijuši diezgan naivi. Organizētās noziedzības ieplūdums Eiropā ir milzīgs, un um, Nīderlandē nesen tika aizstāvēts kāds jauniešu mafijas pārstāvis, kas gadiem ilgi dzīvoja nelegāli kādā dzīvoklī, un pateicoties šai datu apmaiņai, viņš beidzot tika aizturēts. Uh, Es piekrītu Agilāra kungam, ka pateicoties prīmes nolīgumam un informācijas apmaiņai rodas rezultāti noziedzības apkarošanas jomā, taču jājautā komisijai, kāpēc īstenošana aizņem tik daudz laika. Vairāki kolēģi ir norādījuši, ka ir tikai 11 dalību valstis, kas ir īstenojušas šo nolīgumu, kad tad pārējās darīs to pašu. Es piekrītu Agilāra kungam arī, ka demokrātiska kriminālo aktivitāšu uzraudzība ir jāstiprina, un uh, tāpēc es vēlētos jautāt, kad šī sistēma sāks darboties, cik ilgi mums vēl būs jāgaida. Paldies, saka Skurijas kungs. Daudzas problēmas, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā, ir radušās tāpēc, ka nav ievēroti tiesību akti, un tas nozīmē, ka trūks demokrātisks pāraudzības Eiropas Savienības līmenī. Mums ir nacionālie tiesību akti, startautiski nolīgumi, tāpat arī sistēmas informācijas apmaiņai, un tāpēc ir svarīgi, lai būtu automātiskas procedūras, kā aktivizēt tās sistēmas, kuras jau eksistē, proti ir jāaktivizē informācijas apmaiņu pārobežu līmenī. Tāpat ir vajadzīga virkne instrumentu, lai uzlabotu policijas sadarbību. Visu beidzot, eh, prīmes eh, nolēmums ir būtisks instruments izmeklēšanā, tāpēc mums steidzami vajadzētu nodrošināt tā stāšanos spēkā. Paldies Skuriskungam. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras, un es vēlētos dot vārdu Luhana kungam. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, kolēģi, mēs jau ilgāku laiku runājam par datu aizsardzību, caurskatāmību, tāpat arī par vēlmi nodrošināt iedzīvotājiem daudz informācijas. Mēs runājam par personu brīvu pārvietošanos, bet mēs nespējam izstrādāt vienotus standartus. Mēs nevaram koordinēt tās iestādes, kuras jau pastāv. Vēl pavisam nesen man bija tas gods organizēt parlamentu, parlamenta pasākumu, kurā speciālisti runāja par datu caurskatāmību, kas bija pretnostatīta iedzīvotāju drošībai, un vēlos teikt, ka Eiropas Savienībā situācija ir katastrofāla, nemaz nerunājot par to situāciju, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Bet Eiropas Savienībai ir jākoordinē savi mehānismi, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par SIS-2, Schengen vai Eirodak. Un te pašā laikā ir vajadzīgas konkrētas programmas pasākumu īstenošanai. Paldies priekšsēdētāji, saka Liberācka kungs. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ļoti augstu vērtējam šis mutiskais jautājums, kuru mēs tagad izskatām, jo pieņemti tiesība akti ir jāievēro un nedrīkst pastāvēt nesodāmība. Jebkādas pārrobežu kriminālās aktivitātes ir jāvar atklāt. Tas ir ārkārtīgi būtiski nozieguma apkarošanā un jebkāds instruments, kas ir mūsu rīcībā, ir būtisks. Cilvēki. Un tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt uh, iedzīvotāju cieņu. Paldies, vai es varētu dot vārdu komisārai Malmstrēmai? Paldies priekšsēdētāji, paldies godātie deputāti, kuri ir aktualizējuši šo jautājumu. Es piekrītu, ka organizētā noziedzība rada pārrobežu draudus, un vienīgais veids, kā ar to cīnīties, ir uh, tiesību sargājošās struktūras. Un ir svarīgi, lai mēs uh, izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, taču nedomāju, ka šobrīd ir ļoti būtiski uh, nākt klajā ar jaunām informācijas apmaiņas idejām. Tikai puse dalību valstu ir eh, pieņēmušas prīmes eh, lēmumu, tāpēc eh, nav būtībā svarīgi mainīt tiesisko pamatu. Pirmām kārtām tam traucē tīri praktiskais apsvērums, ka dalība valstis nezina, kā to izdarīt, tāpēc mēs finansējam apmācības. Mēs arī savadam kopā dažādas dalību valstis, lai tās varētu dalīties savā pieredzē. Uh, Un uh, šķiet, ka uh, tieši šī nezināšana ir bijusi par iemeslu lēnajai uh, lēmumu pieņemšanai. Mēs esam lūguši dalību valstīm rīkoties aktīvāk. Es nezinu, kad šis process beigsies, es to nevaru pateikt. Mm, gada gaitā mēs varētu saskaņot uh, šo procesu ar Lisabonas noteikumiem un pievērsties pārkāpumiem, bet es ceru, ka dalība valstis būs tikušas galā. Un uh, līdz ko mēs redzēsim, ka īstenošana pavirzās uz priekšu, mēs paraudzīsimies uz datu aizsardzību. Tāpat mums vajadzēs domāt par optimālo pieeju turpmākajai attīstībai šajā jomā, un to vajadzēs darīt uh, post Stokholmas kontekstā, un es ar prieku gaidīšu Lībe diskusijas par šo jautājumu. Paldies, komisārs kundze. Diskusija par šo jautājumu ir pabeigta. Balsojums par rezolūcijas projektu notiks eh, rīt pulksten 12. Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma.